Es eh, nesaprotu, vai vispār relevanti bija izteikties šādā garā. Paldies! Nākamais un pēdējais jautājums ir jautājums, kuriem jāatbild komisija mutiski, un runa ir par datbāzēm, kas saistīts ar piedarību rasīvu etnisko izcelsmi. Uh, Pirmo jautājumu uzdos Monika Plašikova Benova. Jums ir divas minūtes. Paldies, um, komisāras kundze, priekšsādātājas kundze. Mēs saņēmām informāciju, ka Francijas žandarmēri izmanto datubāzi ar nosaukumu MENS, uh, jeb klejotā uh, mazākumtautības, kur ir dati par romiem un klejotājiem. Uh, Eh, tiek izveidotas datubāzes, kur glabājas personas dati par piedarību rasi vai etnisko izcēlesmi. Francijas kompetentās iestādes to noraida. Emigrācijas ministrs eh, nesen teica, ka eh, datubāzē Oskar un vēl vienā jaunā datubāzē, kas tiek veidota, tiks glabāti uh, arī mm, biometriskie dati par izraidētiem romiem. Tātad dati, kas eh, ir saistīti ar etnisku izcēlesmi un rasi. Tas notiek ļoti, mm, tā ir ļoti neviennozīmīga iniciatīva, parlamentu par to neinformē. Es vēlos jautāt, ko komisija vēlas darīt sakarā ar to, ka Francijā pastāv šāda datu bāze, kā tiks pārbaudīta informācija, kas tajā tiek uzglabāta, vai kā komisija konstatēs, vai Francija nepārkāpja nediskriminācijas noteikumus, vai tā apsvērs iespēju sākt pienākumu neizpildes procedūru pret Franciju. Vai komisija sāks izmeklēšanu, lai savāktu turpmāko informāciju par šādām datu bāzēm, pārbaudētu, vai tās ir likumīgas, uh, atbilstoši nediskriminēšanas principam? Pēdējais jautājums. Ko komisija darīs, lai nodrošinātu, ka dalībvalsts administratīvajās un tiesībā aizsardzības procedūrās neveic etnisko profilu izstrādi? Grazie, la parola all'onorevole Flotra per due. Paldies. Uh, lūdzu Intveldes kundze. Jums ir um, vārds. Paldies. Um, Francija tagad ir rēģējusi uz komisijas jātājumiem un ir iesniegusi uh, komisijai savu, savus projektus un plānus, kā īstenot direktīvu par brīvu pārvietošanos. Francija saka, ka ar to pagaidām pietiek un aptur pagaidām uh, ieviešamos pasākumus. Mēs Eiropas parlamentā vēlamies uh, paskatīties, vai uh, tiks izpildīts viss, ko Francijas uh, kompetentās iestādes sola. Francija sola pagaidām uh, iesniegt uh, dokumentu paraugus, kas tiek pieprasīti, iebraucot un izbraucot no valsts, lai pārbaudītu, vai netiek pārkāpts nediskriminēšanas princips. Uh, vai jums ir no Francijas bijušas ziņas eh, par šo lietu. Turklāt presē mēs eh, lasām eh, informāciju par to, ka datu bāzēs tiek krāta informācija, kas saistīta ar etnisko izcelsmi un rasi. Vai nav tā, ka zūd ticamība Francijas kompetentajām iestādēm un viņu sniegtajai informācijai? Uh, Redings kundze, vai jūs neuzskatāt, ka komisijai būtu svarīgi izteikties? Jūs pieprasījāt dokumentus no Francijas. Ko jūs tagad domājat par um, neizpildes, pienākumu neizpildes procedūru pret Franciju? Arī tai sakrā, ka netiek uh, ievēroti datu aizsardzības principi, personu datu aizsardzības principi. Pilsoņiem ir tiesības um, uh, šeit uh, lūgt komisijai rīkoties. Es vēlētos, lai jūs uh, precizētu, kas notiek Francijā, jo jūs to darāt citu dalību valstu kontekstā. Ir dokumentēta jūsu rīcība, uh, citās valstīs, kur arī bija slikta izturēšanās pret romiem. Un tagad Francijā ir konstatēts, ka ir četras nelegālas datnes, kas satur arī personu datus un uh, glabājas mm, datubāzē. Un uh, runa ir par datubāzi uh, ar informāciju par klejotājiem. Uh, vai arī eh, romiem jeb čigāniem, kā um, viņi tiek nosaukti. Paldies! Un eh, tagad lūdzu nākamā runātāja. Paldies, ehm, komisārs kundze! Jūs eh, rīkojaties vienmēr ļoti droši parasti jums pat nav jālūdz. Jūs visu izdarāt, jūs uh, publiskojāt šonadēļ paziņojumu par um, pamatiesību hartu, un um, jūs teicāt, ka darīsiet visu, lai pamatiesības tiktu respektētas katrā valstīm. Jūs teicāt, ka jūs uh, bez vilcināšanas uh, uzsāksiet arī uh, tiesas procedūras, ja valstis nepildīs savu pienākumu. Un kāpēc tad jūs tik ilgi vilcinājāties? Uh, attiecībās ar Franciju. Jūs zināt, ka parlaments to vēlas. Mēs saprotam, ka dalība valstis eh, jums padara dzīvi sarežģītāku, bet um, parlaments jūs atbalsta. Itālijā, manā valstī, situācija ir vēl sliktāka, nu, vismaz tikpat slikta, un man interesē, vai tiešām eh, mums ir apstiprināta informācija par šādām uh, datubāzēm, vai mums ir saraksts. Es zinu, ka Nīderlandē ir šāds saraksts, jo eh, pašvaldības, kas sastāda šīs datubāzes, ir lepnas par šo eh, informāciju un uzskata, ka dara labu darbu. Jo jūs domājat, ka šādas datubāzes ir legālas, tad droši vien mums nav jādiskutē, bet ja tās nav legālas, tad mums jāuzsāk pienākumu neizpildes procedūras un jāizskata šīs lietas kopienu tiesām. Es eh, saprotu, jūs pati cīnījāties eh, pret um, roaminga tarifiem. Jūs uh, karojāt pret koncerniem, un nu, ir pienācis laiks rūpēties par pilsoņiem, kas eh, ir atstāti bez palīdzības, kur tiesības netiek ievērotas. Kolēģi pirms manis runāja tieši par to pašu. Komisāras kundze, paskaidrojiet, ko komisija vēlas darīt šajā sakrā. Mēs uh, vēlamies zināt, kas notiks, uh, kā izskatās korespondence uh, starp komisiju un Franciju. Paldies, lūdzu, Ernstas kundze. Divas ar pusi minūtes. Paldies, es, es jautāju, kas notiek, lai apkarotu Romu diskrimināciju Eiropā. Tagad runa ir par datu bāzēm tādas ir aizliegtas vispār. Un um, Francijas žandarmērija uh, veido databāzes uh, ar um, informāciju par um, etnisko izcelsmi, rasēm. Nu, uh, tas ir pēdējais piliens. Šādas databāzes vienkārši uh, nav pieņemamas, ja nu vienīgi uh, ļoti īpašos apstākļos, ievērojot nediskriminēšanas principu, var tikt izve varētu tikt izveidotas šādas datubāzes, bet Romus nedrīkst diskriminēt, un šādas datubāzes nav legālas. Romu dzīvesveids ir um, viņu uh, lieta. Viņi ir um, klajotāju tauta, bet uh, tas nenozīmē, ka viņi tādēļ ir jādiskriminē. Es vēlos, lai jūs parūpētos, lai šīs datu bāzes uh, tiktu iznīcinātas. Es jautāju, zinu vairāk uh, sev pašai, kas šajā parlamentā notiek, izņemot garas sarunas par problēmām, kas um, praktiski ir sasniegts, lai uzlabotu Romu situāciju Eiropā. Mēs tik runājam, runājam un runājam. No tagad Romi ir um, kļuvuši par Eiropas grēkāzi. Un um, jūs redzat, ka Francija līdzīgi rīkos arī citās jomās. Kosovā tiek pārkāptu nolīgumu nosacījumi. Un Komisija vēlas ticēt Francijai, kad Francija sola, ka 2011. gadā tiks sagatavoti pamatprincipi eh, direktīvas transponēšanai par brīvu pārvietošanos. Nu, manuprāt, varbūt eh, ir, var uzticēties Francijas valdībai, bet jāpropēs, lai izraidīšanas, Romu izraidīšanas uh, notiktu ievērojot um, cilvēktiesību principus, un man interesē, kas notiek ar šīm datubāzēm, uh, vai jums ir šī informācija, un vai tiks uzsākta pienākumu neizpildes procedūra pret Franciju. Paldies! Paldies, Lūdzu, Redings kundze. Dāmas un kungi, tik vēlu naktī diskutēt par tik svarīgu tēmu, tas uh, pārkāpja cilvēku tiesības, manuprāt, un tas, ko mēs šeit darām. Mums par to ir jārunā pa dienu, nevis nakts vidū, kad normāliem cilvēkiem būtu jāiet gultā. Bet, ja jau mēs par to runājam, ir notikušas daudzas diskusijas. Mēs esam dzirdējuši par daudziem skandāliem tiek īstenoti daudzi pasākumi, un parlamentam jāieskatās tajā, kas notiek Francijā, un kādu lēmumu ir pieņemti Eiropas komisijā, jo šie lēmumi bijuši vēsturiski lēmumi. Līdz šim mums Eiropas Savienības vēsturē nekad nav bijusi tiesas lieta, kas uh, tika uzsākta cilvēktiesību dēļ, tirzniecības dēļ, jā, finanšu dēļ, jā, jurisprudences dēļ, jā, bet eh, tagad pirmo reizi vēsturē, pamatoties uz Lisabonas līguma un eh, pamatiesību hartas, kas ir iekļauta Lisabonas līguma, komisija teica, nu, vienreiz mums pietiek. Un 27 komisāri 29. septembrī sāks, sāka pienākumu neizpildus procedūru pret Franciju, jo Francija neievēro cilvēku tiesības, individu, individuālo pilsoņu tiesības. Nu, man jums nav jāstāsta, kāds spiediens uz mums uh, tika izdarīts kopš tā brīža kad komisija vienbalsīgi teica, mēs uzsāksim tiesas procesu. Mēs eh, izvirzēsim ultimātu Francijai. Ja Francija neatbildēs pozitīvā, pārliecinošā veidā līdz 15. oktobrim, tad šo tiesas procesu sāks arī piemērot. Nu, kas tad noticis? Francija ir atbildējusi. Un šī ir pirmā reize. Šī ir vienreizēja situācija. Šāds risinājums no mūsu puses. Un personiski es ticu, ka šis um, bija visgrūtākais brīdis mm, mm, Eiropai un pilsoņiem. Bet, nu, lai vēsturnieki par to spriež, ko tad Francija ir izdarījusi? Tieši to, ko mm, mēs eh, prasījām, pamatoties uz direktīvas 2004, eh, pastāv procesuālās tiesības, eh, kas kalpo, lai iedzīvotājus, pilsoņus aizsargātu, ja uh, kompetentās iestādes rīkojas nelikumīgi. Un šīs procesuālās tiesības nav integrētas Francijas likumdošanā. Mēs teicām Francijai līdz 15. oktobrim mēs vēlamies saņemt no jums konkrētu informāciju uh, lai zinātu, kā procesālās tiesības nostiprinātas direktīvā 2004 jūs integrēsiet jūsu nacionālajā likumdošanā. Lūdzu, parādiet mums laika grafiku, kad un kā jūs eh, piemērosiet šos noteikumus. Nu, mēs šo laika grafiku esam saņēmuši vienu stundu pirms eh, termiņa iztecēšanas, bet eh, esam saņēmuši. Uh, Un, un nu, sākot um, no sestdienas, no 8 no rīta, man eksperti izskata šo informāciju un nonākuši pie secinājuma, ka uh, runājot par juridiskiem aspektiem, Francijas sniegtā informācija ir pilnīga un mūs apmierina, bet, protams, tas vēl nav integrēts Francijas likumdošanai, jo sākumā tas viss jānodod senātam un tad de facto ir jāpiemēro. Tā kā mums ir šī Francijas atbilde, mēs ar to esam apmierināti, bet mēs šo lietu nevaram noslēgt, jo šis solījums paliek solījums elementi pagadām nav uh, integrēta likumdošanā. Tā kā mēs teicām, mēs iesaldēsim šo lietu, mēs to paturēsim atvērtu līdz tam brīdim, kad Francijā būs de facto pierādījusi, ka ikdienā šī likumdošana tiek piemērota. Tā ir tāda lieta, kas, uh, ko man šķiet varētu apzīmēt par uzvaru. Uh, domājot par to, kas noticis. Un nu, Francija, protams, saka, problēmas nav, nekad nav bijis, bet problēma ir bijusi. Un rezultātā Francija ir jāmaina likumdošana, un viņam tas būs jādara ātri. Bija arī cits jautājums. Proti par to, uh, kā izturējās pret pilsoņiem uh, šis vasaras laikā, un vai viņam kā individiem, kā Eiropas pilsoņiem, vai viņam bija uh, garantētas viņa tiesības, vai arī viņi uh, tika diskriminēti. Kāpēc komisija runāja par pienākumu neizpildes procedūru, nu, pamatojoties uz likumu noteikumiem? Ja mēs uh, vēlamies rīkoties, mēs to varam darīt, ja mums ir uh, juridiski pierādījumi. Mēs nevaram rīkoties, jo mēs tā jūtamies, vai kāds mūs eh, ir pārliecinājies, ka notiek eh, nelikumīgas lietas. Nē, nepieciešami pierādījumi. Un līdz ar to esmu lūguši individu dosjē no Francijas valdības. Eh, vairākus dosjē esam saņēmuši. Man eksperti analizē šos dokumentus un viņi saka, ka viņam būs papildi jautājumi Francijas valdībai šajā sakarā. Nu, viņi uzskata, ka iespējams četru nedēļu laikā pieprasot un saņēmot papildu informāciju no Francijas, būs iespējams analīzi pabeigt. Nu, tā izskatās šodien situācija. Un es jums godīgi teikšu, ka 2004 eh, direktīvas eh, transponēšana, direktīvas par brīvu pārvietošanos nenotiek um, ideāli, bet uh, komisija rīkojās stingri. Um, Francija, protams, um, uh, nepildīja mūsu paredzētos kritērijus, bet uh, ir bijušas uh, citas valstis, uh, kas uh, arī nebija teicamnieces šajā procesā. Bet, nu, komisija um, rūpēsies par to, lai pilsoņu tiesības tiktu ievērotas. Komisijā ir pieņēmusi lēmumu šī lieta vēl nav pabeigta, procedūra joprojām ir atvērta. Tik tālu par šo jautājumu. Tagad par datu bāzi. And possibly containing ethnic elements. Oh. Vispirms eh, komisija eh, seko eh, situācijai. Mums Francijas varas iestādes apstiprina, ka viss ir kārtībā, bet uh, šeit ir uh, cita situācija. Ir Francijas likums par datu aizsardzību un apstrādi, ko pēc mūsu noteikumiem kontrolē Franču uh, datu aizsardzības aģentūra, tā saucamā CNIL. Un Knil izdarīja pārbaudi un iesniedz sākotnējo atskaiti pagājušajā nedēļā. Jūs precējāt eh, rezultātus, es arī izlasīju šo atskaiti, un preses informācija nav pilnīga, jo Knil arī eh, nopietni apgalvo, ka varētu nebūt etnisko elementu, bet ir datu bāzes, eh, kurām, kuru veidošanai varas iestādes nav devušas eh, apstiprinājumu par atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai. Informācijai ir jāpārliecina, ka viss ir atbilstoši datu aizsardzības direktīvai. Tā tas varētu būt imigrācijas jautājumos. Ir vairākas e, garantijas e, imigrācijas gadījumā. E, šeit ir runa par tās sauktamajiem jūtīgajiem datiem, ko var apstrādāt tikai izņēmumu gadījumos, ja to nosaka sabiedrības intereses un ir piemēroti drošības eh, mehānismi, kas ir jānodrošina attiecīgajai valstī. Ja datu apstrāde nenotiek saskaņā ar datu apstrādes direktīvu, tad eh, stājas spēkā 2008. gada lēmums par datu aizsardzību eh, tiesiskos eh, un kriminālu procesos. Šeit vēl varētu būt grūtības, jo šī direktīva ir spēkā tikai no, 2000, tikai no šī gada 27 novembra, un šeit eh, komisijas eh, pilnvaras ir diezgan ierobežotas. Es atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem, kas tika uzdoti par vēl papildus franču lietai. Vai ir citas dalība valstis, kur varētu būt, eh, kur mēs varam apstiprināt, ka ir datubāzes par etnisko rasu izcelsmi? Pēc datu aizsardzības direktīvu šie jūtīgie dati var tikt apstrādāti izņēmuma gadījumā, un par to ir jāziņo nacionālajām datu aizsardzības iestādēm. Tā saucamā Knil Francijas gadījumā. Un ja ir lietā sabiedrības intereses, tad ir jāinformē arī komisija. Kad šāda informācija tiek iesniegta, tad datu aizsardzības iestāde un komisija var novērtēt, vai pasākuma atbilst datu aizsardzības noteikumiem. Šeit ir eh, Knils sākotnējās analīzes rezultāts, kur ir skaidri noteikts, ka šādi šādas atļaujas nav saņemtas. Nav bijis pieteikums uz šādām atļaujām. Tātad šeit ir darbs Francijas tiesu iestādēm, kuras uh, atbild uh, par uh, šādu darbu. Jautājums par Nīderlandi. Bija vairākas datu bāzes, kur bija paredzēta jūtīgu datu eh, apstrādāšana, un Nīderlanda informēja 2005. un 2006. gadā komisiju. Vispretrunīgākā data bāze bija Karību reģiona izcelsmes jauniešu eh, noziedzība un šī datu bāze ir izdzēsta. Pēdējā laikā Nīderlandes pašvaldība plānoja izveidot etnisko reģistru, bet projekts tika atcelts pēc eh, Nīderlandes eh, datu aizsardzības iestādes ieteikuma. Tas eh, parāda, ka valstu datu aizsardzības iestādes iestādes ir atbildīgas un šis mehānisms darbojas. Es arī gribu informēt parlamentu, kas strādāja pie datu aizsardzības direktīvas eh, reformas, lai pastiprinātu Nacionālo datu aizsardzības iestāžu atbildību un viņu iespējas rīkoties. tas ir pagaidām tas, ko es gribu teikt, un eh, ar to es arī beigšu savu uzstāšanos. Paldies, komisārs kundze. Tagad politisko grupu runātāji. Es nepārtraucu jūs, eh, komisārs kundze bet es eh, neparādīšu eh, tādu pašu privileģiju kolēģiem, jo mēs nevaram turpināt eh, ilgi pēc pusnakts. Metju kundze divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi Redingas kundze. Es uh, priecājos, eh, ka jūs esat gatavi rīkoties, bet ir jautājums Libe komitejā. Es minēju, ka Francija 2006. un 2007. gadā iesniedz jums visu informāciju un arī atskaiti par 2000. gada direktīvas eh, ieviešanu, bet tagad jūs neatbildējāt eh, man uz manu jautājumu. Es eh, domāju, ka ir eh, iesniegts eh, ziņojums premjerministram, ko ir sagatavojis Knil un Nacionālā žandarmērija arī iesniedza uh, informāciju. Jūs aizstāvat cilvēku tiesības, bet tas nav runa tikai par minoritātēm, runa ir par cilvēkiem vispār. Un e, šis te fails, par ko ir runa, tas nekad nav pastāvējis. E, Knil iestādē tika lietoti vairāki e, formulējumi, attiecībā uz Romu iedzīvotājiem, bet eh, šīs lietas netika deklarētas, bet tās nav eh, lietas par etnisko izcēlesmi. Es esmu vienīgais runātājs no savas grupas, un es gribētu runāt eh, savas grupas pārdā šīs lietas ir par cilvēkiem, kam nav pastāvīgas dzīvesvietas, tā, tās nav lietas pēc etniskās izcelsmes. Eh, jums būtu jāņem vērā, ka ir eh, jāatzīst Redings kundze, jums nevajadzētu būt aizdomām pret Francijas valdību, jo tam tas ir nevesīgs. Paldies, Gijoms kundz, divas minūtes. Dargie kolēģi, komisārs kundze, etniskā profilēšana nav jauna praksa, bet pēdējos mēnešos tā pieņemas spēkā ir cīņa pret terorismu, pret nelegālo imigrāciju. Uh, Mēs dzirdējām par Romu datubāzi Francijā. Es domāju, ka komisijai ir laiks pārbaudīt, vai šīs datubāzes pastāv un arī būtu jāapskata, vai ir ievērots nediskriminēšanas princips. Bet es eh, nevērtēju tik pozitīvu šo Francijas atbildi. Es saprotu, ka Francija ieviesīs pārvietošanās brīvības direktīvu un ir arī noteikti termiņi, bet ir jābūt eh, skaidrībai, vai nu no Francija ir devusi pilnu atbildi, vai arī šī atbildi ir formāla. Ja atbildi ir pilna, tad es gribētu redzēt visas detaļas. Ir runa par kalendāru, bet šis kalendārs ir jau ieviests. Un e, šī pārvietošanās direktīva ir daļa no procesa, bet lūdzu skatieties, sekojiet šai lietai, sekojiet tam, kas notiek Francijā par nediskrimināciju. Komisijai nevajadzētu piekāpties un nevajadzētu šeit meklēt kaut kādas draudzīgas vienošanās. Paldies, Grīsbeks kundz no Alde grupas. Priekšsēdētājs kundz, komisārs kundz, lai gan ir vēlu, bet eh, notiek ļoti dzīva diskusija. Šodien, neskatoties uz jūsu precīziem paskaidrojumiem, mēs atkal uh, internetā redzējām, ka ir uh, slep, datubāze ar slepeniem uh, Romu uh, failiem ar vārdiem, uzvārdiem, detaļām, mašīnu numuriem, dzīves biedru vārdiem, un atkal mēs nezinājām, ka ir šāda bāze. Un eh, ir eh, Francijā šāda datbāze, un tāda ir arī līdzīga citās Eiropas valstīs. Ko jūs darīsiet, ja mēs iesniegsim pierādījumus, ka šie fakti ir patiesi, vai jūs eh, rīkosieties, ievērosiet nediskriminācijas principu, likums ir jāievēro gan Francijā, gan arī citās valstīs. Eh, mums ir jāstrādā mierīgi un uzmanīgi, jo likuma ievērošana ir eh, demokrātijas pamatā. Mēs eh, klausījāmies jūsu argumentus šovakar, un mēs zinām, ka jūs domājat, kā ar Francijas piedāvātajām garantijām pietiek par šo atkāpšanos no Eiropas 2004. gada likumdošanas. Kāpēc mēs nevaram saņemt informāciju par to, kas ir šajos dokumentos? Un nobeidzot eh, visu šo lietu, mums ir jāapskata jautājuma būtība un ir jāiedrošina, lai nacionālās iestādes ievērotu likumu, jo likums ir Eiropas demokrātijas pamatā. Paldies, Romeva Ieroeda kungs no zaļajiem pusotra minūte. Paldies, komisārs Kunds, kad jūs eh, teicāt, ka pietiek, tad daudz cilvēku aplaudē, jo eh, bija lielas cerības no tiem, kas uh, vēl tic uh, Eiropai. Tātad komisija bija gatava saukt lietas īstajos vārdos uh, jautājumā par pamattiesībām, par ko vienmēr ir runāts, bet nekas līdz šim nebija darīts to aizsardzībai. Mēs esam pārsteigti, kad par šo lietu tur nebija runa par diskrimināciju, tur bija runa tikai par pārvietošanās brīvību. Mēs uh, apsveicām jūsu uh, rīcību, un tagad mūs uh, pārsteidz jūsu darbība, tagad mēs, jo mēs domājam, ka jūs eh, reaģēsiet uz šo problēmu? Protams, jums ir uzticība Francijas valdībai, bet eh, apskatot pārvietošanās brīvības instrumentus, ir pasākumi, kas, ko var izmantot, lai kriminalizētu šīs grupas. Un tad šodien mēs neesam apmierināti ar pašreizējo situāciju un mēs lūdzam attaisnot tās cerības, ko jūs mums devāt, sakot, pietiek, jo ir problēma un mums ar to ir jārunā gan, par, gan ar frančiem, gan ar citiem. Paldies, uh, Tavāraša kungs no apvienotajiem kreisajiem. Minūte. Uh, priekšsēdētājs kundze, šī ir runa par nediskrimināciju un brīvību un arī par likumiem, uh, pēc kuriem mums ir jāstrādā. Uh, ir jautājums, vai informācija, kas ir iesniegta, ir pilnīga un vai mēs Eiropas institūcijās varam eh, aizstāvēt principus, ja eh, tas būs vajadzīgs. Par um, šo labo gribu atkal Francija iesniedz atbildi vēlu un tiek noliegta šo dokumentu eh, pārst pastāvēšana tika noliegts cirkulārs un tagad arī tika noliegtas datu bāzes, bet tagad mēs redzam, ka e, ir šāda datu bāze par e, romiem un e, viņi ir Eiropas pilsoņi. Šeit ir runa par cilvēkiem no Bukarestas un Timošors un citām vietām. Es eh, nezinu, vai. Prese vai presē ir taisnība sakot, kā komisija nedarīs neko pret Franciju, cita saka, ka darīs, eh, citi uzskata, ka lieta ir atlikta vai tā, tā ir vispār izbeigta. Mums ir jābūt skaidrībai Ja jūs runāsiet, tad jums būs ļoti uzticams sabiedrotais šeit, šajā parlamentā, bet ja jūs nerunāsiet skaidri, tad visi cietīs un arī jūsu reputācija. Inaula, queen. Borgēcija kunga nav šeit, tāpēc mēs dosim vārdu nākamajam Gonsa kungam. Pusotra minūte. Lielas paldies priekšēdētāju kundze, ka devāt man vārdu krīze ir e, mazinājusi drošības sajūtu Eiropā, un varbūt tāpēc mēs esam redzējuši šos te populistiskos notikumus. Un tāpat laikā e, mēs redzam, ka arī meklē, meklē grēkāžus. Tur var kaut kādas paralēlas vilkt ar minoritātēm un kriminalitāti. Mm. E, tā tad ir Roma Romi tiek izraidīti no Francijas un nav tiesību vākt datus par etniskiem datiem. Tas nav atļauts ne, Eiropa, ne Francijā, ne citās Eiropas Savienības valstīs. Eiropas komisijai ir jāsargā mūsu harta un tiesības, un mm, komisijai jārīkojas, jā, jāuzsāk pārkāpuma procedūra. Um, nevar būt tā, ka etniskā profilēšana notiek. Uh, jo tādējādi mēs graujām ticību mūsu institūcijām un var kalpot par pamatu diskriminācijām. Daudzi Romi dzīvo nabadzībā Eiropā. E, un, protams, viņi ir arī cieši no diskriminācijas. Mums ir liela mērķi cīņā pret nabadzību, skatoties uz 2020. gadu, jo konkrēti bet izskatās, ka praksē mēs cenš, mm, cīnāmies nevis pret, bet par nabadzību. Paldies! Paldies, Grēzi kundze. Viena minūte. Šodien, Redingas kundze, jūs mums entuziastiski stāstāt, ka Francijas nostāja pierāda, ka Eiropas Savienība darbos ļoti labi. E, kopienas likumdošanas līmenī jautājums tagad ir tāds e, Par konkrētiem rezultātiem no mūsu Eiropas vērtībām man ir konsolidētais līgums un fundamentālo tiesību harta. Man nav jūsu entuziasma. Kādi e, pierādījumi nepieciešami, lai komisija ietu tālāk? Kādi pierādījumi nepieciešami, lai saprastu, ka pastāv notiek diskriminācija un e, izraidīšana no Francijas un no citām valstīm? Uh, Eh, vai komisija ir kaut ko darījusi Romu integrācijā, un es te domāju par struktūra fondiem, bet attieksme ir tāda, ka, eh, kā mm, strausa politika, un iespējams, ka komisija kaitē pati sev. Priekšsēdētāji, paldies! Vērš jā, pusotra minūte. Eh, paldies, priekšādātais kundze. Komisāris kundze, es esmu vīlusies. Daudz, daudzi cilvēki uzmanīgi noklausījās jūsu uzklāš, uzstāšanos, un mēs sapratām, ka procedūra par pārvietošanās brīvību ir vienkārši kā papildu elements, bet mēs runājam par diskrimināciju. Jūs prasāt eh, pierādījums no Francijas valdības. Uh, Jūs atkal atkārtojat, ka jūs lūdzat Francijai atbildēt, bet man ir viss cieņa jāsaka, ka es domāju, vai jūs patiešām nesmēties par uh, mums. Pagājušā nedēļas nogalēs bija Marseļā, un es tikos ar asociācijām, kas strādā ar Romiem, un es jau ļoti ilgu laiku tā, pie tā strādāju, un es biju ļoti pārsteigta. Uh, Eh, jo tas, ko viņi stāstīja par Romu situāciju, tas ir briesmīgi. Romi ir pārbijušies Francijā, viņi nerunā, viņi vispār gandrīz vai nerādās ārpus savām nometnēm un viņi nesūt bērnus skolās. Eh, vismaz tā man teica asociācijās. Tā ir reālā situācija Romiem Francijā. Un mm, Žandarmīri teica, ka at, mm, izbeigš šīs te mm, datu bāzes, bet eh, Nacionālā datu aizsardzības eh, iestāde arī var sniegt atbildi. Jūs redzat, ka etniskā eh, izcelsme ir minēta tieši tajās pārbaudēs, ko Nacionālā iestāde ir veikusi. Prasiet viņiem informāciju Mikrofons ir atslēgts. Priekšsēdētāja pārtraukusi, bet ja visi grib izteikties, tad mums jādod vārds eh, nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāja komisāri! Eh, šajā mm, septembrī mēs pieņēmām rezolūciju, kas noved pie labas diskusijas. Parlaments padarīja savu darbu, un tiem, kas domā, ka balstoties uz jūsu deklarācijām, uh, un ņemot vērā skaidrojums, ko jūs mums sniedzat šodien, tas viss ir e, tikpat kā e, vilšanās diskusija nav par Franciju, tā ir diskusija par, par principiem, lai veidotu Eiropu. Mēs runājam par brīvu pārvietošanos, bet ne tikai par preču un pakalpojumu pārvietošanos, bet par pilsoņu pārvietošanos bez diskriminācijas un bez etniskās diskriminācijas. Ja kaut kas ir jāpēta etniskajos failos, tad eh, tas eh, tomēr paliek uz komisijas pleciem bet šis darbs vēl nav paveikts, jo parlamentam ir jābūt modram attiecībā pret eh, tendencēm, šīm populistiskajām tendencēm meklēt grēkāžus, nevis meklēt risinājums problēmām. Mums jācīnās pret šo kārdinājumu, pret populismu mm, gājieniem. Mēs, ne, mums ir jāintegrē visi šie cilvēki, arī Romi, jāveido eh, konference par Romu integrāciju, un parlamentam ir jāpasaka, ka šis darbs nav pabeigts. Tas ir tikai sācies, un vēl ir ļoti daudz darāmā, jo īpaši attiecībā uz Franciju. Es domāju, ka mums ir ļoti būtiski kaut ko uzsākt pret Franciju. Paldies, Enčo kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! 2010. gads bija uh, nabadzības uh, apkarošanas uh, gads, sociālās atstumtības apkarošanas gads, bet šogad mēs esam zaudējuši šo cīņu. Pamatiesība jautājums Eiropā tiek aizvien kritiskāks un nekas neuzlabojas. Krīzes dēļ dažās dalībvalstīs notiek diskriminācija, ko valdība veicina, un eh, diskriminācija eh, uz etniskās piedrības pamata pret romiem ir pierādīta lieta. Komisijai jāizstāv cilvēktiesību ievērošana Eiropas Savienībā, citādi mums visiem rodas liels risks. Arī citi diskriminēšanas gadījumi dalībvalstīs ir jāapkaro. Komisijai jāpabeidz izmeklēšana, jums nedrīkst uh, uh padoties spiedienam. Paldies, tagad brīvais uh, mikrofons Šogov kungs. Viena minūte. Diskrimināciju uz etniskas uh, izcelsmes pamata ir aizliegts Eiropas un starptautiskajos likumos, un tomēr, diemžēl, mēs redzam, uh, ka tāda diskriminācija acīm redzot notiek. Es gribētu runāt par nesenajiem gadījumiem. E, Pievērsīšos uzmanību tiesību aktam, e, kur ir e, Slovāku valdība ir izmainījusi valdības likumu pozitīvā veidā, un tomēr šajā likumā ir note, um, sodi tiem, kas neizmanto slovāku valodu, uh, un kas viņam liek justies nedroši. Eiropas padome ir izteikusi savu viedokli, ka šis te likums neatbilst eh, Eiropas hartai par Eiropas valodām. Es gribētu vaicāt komisijai informēt Eiropa parlamentu par šāda veida incidentiem, par, kas saistīti ar diskrimināciju Eiropā, un mums ir ļoti uh, jāsako šīm situācijām, kaut kas jādara. Priekšsēdētāji, paldies. Benesku, viena minūte. Komisāras kundze. Pirms mēnešam parlaments izteica bažas par Romu izraidīšanu no Francijas. Parlaments kopš 2007. gada atbalstīja stratēģiju par Romu integrāciju sabiedrībā, bet joprojām nav panākts uh, risinājums. Gluži otrādi, presē raksta par šo datu bāzi mens un uh, skaidrs, ka nepieciešama diskusija par pamatiesību ievērošanu komisijai attiecīgajās dalībvalstīs jā izmeklē situācija un um, jākonstatē, vai notiek um, cilvēktiesība pārkāpumi etniskās piedrības dēļ. Runājot par to, kas jums tika solīts piekdien, jāsaka, ka Francija jāpierāda, ka solījumi tiks izpildīti. Frau. Lunačekas kundze, viena minūte priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Šodienas diskusija vēlreiz parāda, cik svarīgi ir lēmumu, ko pieņem Eiropas e, parlaments. Francijas dalība valsts ir pārkāpusi pamatiesības, diskriminē, e, pamatojoties e-, uz etnisko iz, izcelsmi. Uh, Jūs ar lielu entuziasmu un skaidrību runājāt par visu, ko jau esat paveikuši, un mēs jūs atbalstām, bet kas notic eh, tuvākajā pagātnē? Šķiet, ka mēs ejam atpakaļ. Mēs lūdzām pārkāpumu procedūru uzsākt. Mēs uzskatām, ka tas nepieciešam, jo mēs redzējām diskrimināciju etni, uz etniskiem pamatiem, acīm redzot, ir dokumenti, un vairāk runātāji jau tos pieminēja, piemēram, Francijas preses. Uh, uh, raksti, eh, mums ir pierādījums, eh, ka notiek e-, etniskā diskriminācija. Nav runa par pārvietošanas, bet par diskrimināciju, bet lūdzu uzsāciet šo procedūru. Paldies, Paškas kungs. Es jāko prirodzenu. Paldies, drošība. Un Un uh, drošības dēļ tiek veidots datubāzes, kas piedalās uh, noziedzīgos um, pasākumos. Uh, un šīs eh, datubās izmanto tikai autorizētas, eh, mm, autorizētas personas. Reizēm arī tiek nodot šī informācija eh, citu valstu drošības dienestiem, kuriem tāda informācija interesē. Informācija par etnisko un etnisko izcelsmi netiek iekļauta drošības spēku darbs, eh, darbu var izpētīt un to var sakārtot tā, lai tas eh, noderētu Eiropas Savienībai. Paldies! Sižģina kungs. Godātie kolēģi, Jobīk jau 2006. gadā runāja par noziedzības failiem, sakot, ka vajadzētu minēt etnisko piedarību, piemēram, piedarību Romu kopienai. Un, un kreisais pārns e, uzskata mūs par ekstrēmistiem. Pēc četriem gadiem mēs redzam, ka Francijā notiek Romu iz, izraidīšana un mēs e, runājam par starptautisko drošību, par riskiem. Uh, Mēs skatāmies uz citām valstīm, kur ir dažādas līdzīgas datubāzes, kur arī tiek pieminēta šī piedarība Romu kopienē. Es gribētu atbildēt vienam no runātājiem, laikam kundze no Slovākijas, kas to konkrēti minēja. Es gribu atbildēt jums, kundze. Jūs runājat par to, ka nedrīkst vākt datus par romiem, bet kā slovāku politiķi jūs atbalstāt eh, rasistisku uh, likumu par valodu. Paldies. Grazie, la parola al komis. Liels paldies. Eh, komisāra Redinga, vai es varu lūgt jūs runāt pēc iespējas īsāk? Paldies. Par lietu pret Franciju šī lieta nav pabeigta, tā nav atlikta. Pagaidām mums ir vēl jānogaida, kad tiks likums piemērots praksē, un mēs varēsim reaģēt tikai uz juridiskiem priekšlikumiem. Tie ir kārtībā, bet tie ir jāievieš, lai mēs varētu slēgt lietu. Otra lieta par etniskajām datubāzēm Knīl Franču neatkarīgais datu aizsarg, aizsargzītā aiz, aizsargs saskaņā ar Francijas likumu darbojas, kas ir saskaņā tātad arī ar Eiropas direktīvām, un mums ir jāpaļaujas uz neatkarīgo nacionālo datu sārgu, jo E, tas ir tas, kurš saskaņā ar Eiropas e, noteikumiem atbild par analīzes veikšanu. Un es domāju, ka uh, Francijas iestāde ir parādījusi, ka tā ļoti labi spēja paveikt savu darbu. Pēc tā visa, ko es nu pats sacīju, es domāju, ka būtu ļoti svarīgi atgriezties pie lietas būtības. Līdzās Francijas gadījumam mums ir 10 miljoni Romu Eiropā, tā ir lielākā minoritāte Eiropā. Es nāku no valsts, kur ir 500 tūkstoši pilsoņi, bet mēs runājam par 10 miljoniem e, Romu. Tad jūs saprotat, cik tas ir liels skaitlis Viņi dzīvo gandrīz visās dalībvalstīs lielā nabadzībā, viņiem problēmas ar uh, mājokli, darbu, veselību, izglītību. Un problēma nav atrisināta. Neviena no šīm problēmām nav atrisināta. Tā, tas ir liels apkaunojums, un es ceru, priekšādētais kundze, ka, ka bažas E, netiks pamestas, un, jo, jo tam visam ir tikai viens uh, nodoms, ka dalība valstis pamostas, atver acis, atceros ministru sanāksmi Kordovā aprīlī vēl šogad, kur 27 dalība valstis. Tikai trīs nosūtīja valdības līmeņa pārstāvis. Uh, E, vienu gadu pēc tam ir ministru sanāksme, kur tas viss tiek analizēts, un darba grupa pēta Romu e, situāciju un pa to, kā Eiropas fondi tiek vai netiek lietot, lai izprastu situāciju. E, un tātad šajā ministru sanāksmē pēc gada mums vajadzētu saprast, kādas saistības uzņemas dalību valstis nacionālajās stratēģijās. Attiecībā uz romiem un šīs te nacionālās stratēģijas būs daļa no Eiropas stratēģijas. Tas nav pārāk pārliecinoši, bet es ceru, ka tas vismaz nozīmē, ka mēs vairs ne, neizstumsim šu, eh, romus un eh, neaizmirsīsim par viņiem, kad mēs runājam par nabadzības apkarošanu Eiropā. Ja mēs to nepaveiksim tagad, es domāju, ka tagad ir ļoti laba iespēja to paveikt. Ja mēs to neizdarīsim tagad, tad nākamā paudze. Uh, Eiropas parlamenta deputāti sastapsies ar tieši tādām pašām diskusijām, un mums no tā ir kaut kā jāizvairās. Paldies. Priekšādētāji. Paldies, komisārs kundze. Diskusijas ir beigušās. Pateicos tulkiem. Un paldies arī personālam par pacietību. Sponsor.